sastāvā, vai ir kādi iebildumi, ja nē, tas nozīmē, ka tas ir apstiprināts. Šī, uh, šīs sanāksmes protokols tiks iesniegts jūsu izskatīšanai, un ja netiks iesniegt nekādi iebildumi, tad šis protokols tiks pieņemts. Tas nozīmē, ka šī sanāksme ir beigusies, tā ir pēdējā šī.